Vienotajās valstīs mūžieslodzījums, bet nā, nomenīt nāvis sodu ar citu proporcionālu soda veidu. Neko vairāk. Paldies. Paldies. Šis jautājums ir jāizskat pēc būtības, un mēs nevaram pieņemt tādu lēmumu uzreiz tāpat. Turpinot. Austrijas varas iestādes ir man informējušas, ka Helu Ranneru nomaina Heinz Bekers sākot ar 2011. gada 1. aprīli. Es sveicu jauno kolēģi un atgādinu, ka saskaņā ar reglamenta 3. Eh, panta 2. punktu eh, kamēr pilnvaras nav pārbaudītas un nav uh, pieņems lēmums par strīdu situāciju, Heinz Bekers ieņem savu vietu parlamentā un tās struktūrās un izmanto visas uh, piesaistāmās tiesības ar nosacījumu, ka ir parakstīta rakstiska deklarācija, ka viņš neīsteno nekādas funkcijas, kas nav savietojums ar deputātu status. Vai Bekeru uh, kungs ir uh, sēž zālē? Paldies, sveicam jūs! Pan Trevor Kolman. Trevors Kolmans man ir informējis, ka viņš vairs nav Eiropas demokrātijas un brīvības eh, grupas loceklis, un kopš 25. marta viņš ir pie grupām nepiedarošs deputāts. Nākamais jautājums. Likumdošanas procedūras sakarā vēlos jūs informēt, ka Otradien tiks parakstīti četri e, likumdošanas akti ierastajā kārtībā. Šo likumdošanas aktu virsraksti ir pieejami. Tālāk izmaiņas mūsu darba kārtībā. Galīgā darba kārtība ir pieņemta 31. Eh, eh, martā saskaņā ar 137. pantu, un galīgā darba kārtība ir darīta zinām. Pirmdienai nekādas izmaiņas nav paredzētas. Otradien Fernandesa ziņojumam pār parlamenta tām 2012. gadam. Eiropas brīvība demokrātijas grupa ir lūgusi pārcelt balsojumu uz maija sesiju. Es dodu vārdu Andresēm kundzei pieteikumam. Paldies, priekšsēdētāji. At, es vēlos aicināt pārcelt Fernandesa ziņojumu balsojumu. Iemesli ir sekojoši, jo e, šī ziņojumā ir punkts, kas attiec uz Eiropas vēstures namu. Budžets šeit ir e, pretrunīgs, konfliktējošs un ar maldinošiem skaitļiem. Piemērs ir Eh, ikgada apsaimniekošanas izmaksas, kas ir šobrīd 13,5 miljoni. Šis skaitlis krietni pārsniedz sākotnēji citēto. Un tad, kad es piedāvāju, lai izmaksas būtu eh, desmit miljoni, eh, tikko aiz tika man sacīts, ka es melojot presēji. Tādā veidā nedrīkst izturēties pret parlamenta deputātiem, bet vissliktākais deputāti ir skaidrais interešu konflikts, kad budžeta komitejas priekšsēdētājs ir Eiropas vēstures eh, nama padomas loceklis, pat ja viņš nesaņem atalgojumu. Neviens cits parlaments nepieļautu šādu skaidru interešu konfliktu. Process. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai kāds gribētu izteikties atbalstot pieprasījumu par Sparonikungs? Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka vajadzētu atlikt balsošanu. Runa ir par četrām, piecām nedēļām. Mēs varētu šajā laikā šo jautājumu tuvāk izskatīt. Mēs tikko dzirdējām, kā šeit runa iet par vairākiem miljoniem nodokļu maksātāju līdzekļu. Tādēļ es atbalstu šo pieteikumu. Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu. Lama Sūrkungs vēlas izteikties pret. Jā, priekšsēdētāji. Pirmkārt, budžeta komiteja ir paveikusi savu darbu, un e, tām jau projektā ir iekļāvusi 12, 2012. E, gada skaitļus, kas ir e, izskatīti un nobalsoti parlamentā plenārsēdē. Un saskaņā ar mūsu procedūrām un saskaņā ar e, darbu, ko mēs esam veikuši iepriekšējā gadā. Viedokļi var būt dažādi šeit. Otrkārt, es nevēlotos e, pieļaut, ka Andriesenes kundze, kur lieliski pārzīmdos, apgalvotu, ka budžeta komitejas priekšsēdētājs būtu ar savu vietu uh, Eh, Eiropas vēstures nam padomē būtu interešu konfliktā. Es tur neatrodos personiski, es tur atrodos kā budžeta komitejas priekšsēdētājs, ko ir iecēlusi budžeta komiteja, lai e, tā tiktu pārstāvēt šajā struktūrā. Tieši tāpat kā kultūras eh, komitejas priekšsēdētājs pārstāv kultūras komiteju šajā struktūrā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Runātājs turpina, ja kāds vēlas to apstrīdēt, e, tad esmu gatavs skaidroties, bet runāt par interešu konfliktu, runātājs tiek pārtraukts. Liekam uz, uz balsošanu šo jautājumu tie, kuri ir pār Andrijas Senas e, pieteikumu pret. Paldies, atturas. Priekšlikums tiek noraidīts. Tālāk mēs pārējām pie trešdienas darba kārtības, runājot par vienotā tirgus debatēm. Eiropas Tautas partijas grupai pieprasījusi, lai rezolūcija priekšlikumi tiktu iesniegti, lai varētu pabeigt debatas par komisijas paziņojumu par eh, valsts iepirkumiem. Tādējādi priekšlikums ir sagatavot rezolūcijas. Vai no tautas partijas kāds tagad izteikt, var izteikties priekšlikuma sakarā tautas partijā? Paldies, priekšsētāja kungs, tautas partijas politiskā grupa uh, piedāvā uh, komisāra Barņē par valsts iepirkumu uh, sarakstīto dokumentu papildināt ar uh, parlamenta atzinumu. Tas būtu ļoti uh, liederīgi, tādēļ lūdzam atbalstu. Paldies. Vai vēl kāds grib izteikties par? šo priekšlikumu? Beres skundze. Beres skundze. Nē, jūs nevēlaties. Es esmu Gebhārdas skundze. Es esmu Gebhārdas skundze, nevis Beres skundze, un es atbalstu uh, tautas partijas priekšlikumu. Jo domāju, ka ir saprātīgi diskutēt par šo jautājumu. Es tikai gribētu lūgt un arī uh, ar IMCO koordinātoru Švāba kungu diskutējot, gribētu teikt, ka mums nevajadzētu šonadēļ par šo jautājumu balsot, bet maijā, jo mums vēl nav bijis laika politiskajās grupās šo jautājumu izdiskutēt tādēļ. Jā, lai to ietvert mūsu darba kārtībā, jā, rezolūcijai, bet balsošana par rezolūciju maijā. Paldies! Paldies, un kurš gribētu izteikties pret? Nie widzę, głosujemy. Neredzu nevienu. Liekam jautājumu uz balsošanu pār tautas partijas prie, e, pieprasījumu. Pret. Atturas. Pieņemts. Termiņi šim punktam ir sekojoši. Nosaucu termiņus. Rezolūcija priekšlikumi rīt, 5. aprīlī, pulksten desmitos. Grozījumi un papildu pieteikumu rezolūcijai. Trešdien, 6. aprīlī, pulksten desmitos. Grozījumi pievienotajiem eh, priekšlikumiem rezolūcijai. Trešdien, 6. aprīlī, pulksten 11. Balsojums notiks ceturtdien, 7. aprīlī pulksten 12. Tādējādi grafiks ir ļoti saspringts. Tālāk ceturtdienas darba kārtība. Alde grupa ir lūgusi organizēt debates attiecībā uz Aivei gadījumu Ķīnā, lai tas tiktu iekļauts 122. panta debatēs ceturtdienas pēcpusdienā. Nomainot debates par Zimbabvi, kas bija plānotas sākotnēji. Verhofstāta kungs atbalstīja šo priekšsēdētāju. Paldies, priekšsēdētāji. AIVV kungs ir ļoti labi zināms Ķīnas mākslinieks disidents. Un viņš tika aizturēts svētdien lidostā un visdrīzāk atrodas cietumā. Mums ir jāizmanto ne tikai mūsu iespēja protestēt pret Ķīnas varas iestāžu lēmumu, tā, bet mums arī jādara zināms jums un kolēģiem, ka mums būtu jāskat, jāpārskata eh, sava dalība otrajā samitā, kas notiks eh, nākamajā mēnesī Pekinā, ja lietas eh, uzņem šādu gaitu. Bet mums ir nepieciešams pieņemt eh, steidzamu rezolūciju šajā sakarā, lai mēs varam izdarīt spiedienu uz Ķīnas varas iestādēm, lai tiktu atbrīvots AIVV kungs. Sākotnēji mēs gribējām ceturtdien nomainīt steidzamības rezolūciju par Zimbabvi ar steidzamības rezolūciju AIVV sakarā, bet pēc īsām konsultācijām priekšsēdētāji varbūt labāka iespēja būtu iekļaut. Uh, eh, Kotdivāru jautājumu trešdien darba kārtībā un vieta, kas atbrīvojas ceturtdien, varētu tikt atvēlēta steidzamības rezolūcijai par IVV. Es sazinājos ar politiskajām grupām, kuras piekrita šādām darba kārtības izmaiņām. Protams, eh, šeit izmaiņas ir sarežģītas un mums ir jāievēro pilna procedūra ļoti precīzi. Tas nozīmē pirmais priekšlikums ir mainīt Kot divāras jautājumu, pārcelt to no eh, ceturtdienas uz trešdienu. Visdrīzāk uz eh, pulksten astoņiem vakarā, jo nav nekur citur brīva laika. Pulkstens astoņos uz pusstundu. Pēc tam mums būs brīva laika vieta AIVV gadījumam, lai mēs varētu atbalstīt viņu. Vai mans skaidrojums visiem bija skaidrs? Vai kāds grib izteikties atbalstam? E, neviens balsojam par atvainojiet. Es tikai pavisam īsi gribu uh, atbalstīt šo priekšlikumu. Uh, Bet trešdien pēcpusdien ir tik ļoti piepildīta darba, tad slūkšu sekojošo padomu un komisiju, lūkšu ļoti īsi izteikties un prezidijā strādājušie vicepriekšsētāji, viņiem vajadzētu ļoti precīzi ievērot laika grafiku, citādi um, situācija varētu būt sarežģīta, bet visādi citādi atbalsta priekšlikumu. Paldies. Dekauts. Labi, ņemam to vērā prezidijā. Kurš gribētu atbalstīt, kurš ir pār šo priekšlikumu pret. Paldies. Priekšlikums tiek pieņemts AIVV Ķīnā diskusija ceturtdien pēcpusdienā un uh, eh, Kodivāra ap astoņiem vakarā trešdien. Tātus.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 Vai jūs vēlreiz varētu formulēt savu priekšlikumu? Priekšstādāja kungs, es lūdzu, lai balsojums par uh, rezolūciju par valsts iepirkumu tiktu uh, atlikts uz māju. Tas savukārt nozīmētu, ka rezolūcijas izstrādāšana un grozījumi arī varētu uh, tikt atlikti. Par to mēs vēl neesam balsojuši. Vai kāds atbalstīs šo priekšlikumu? No, against. Uh, pret. Kāds vēlas izteikties? Pret. Nē, neviens. Neredzu. Jā, priekšsēdētāja kungs, uh, ievērojot argumentus, kādi tikko tika minēti. Es uh, domāju, ka ir pietiekami ilgs laiks uh, grozījuma iesniegšanai, tādēļ varam to atbalstīt. Please. Kurš atbalsta Gebhārdas kundzes priekšlikumu ceļam roku? Kurš ir pret? Paldies. Priekšlikums tiek pieņemts. Ustaliliśmy porządek. Paldies, un tādējādi mēs esam noteikuši mūsu darba kārtību, un mēs pārējam pie darba kārtības pirmā punkta, kas ir Silvijas Gijomas ziņojums. Startautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana dalībvalstīs. Madam Intveld. Intvelds kundze. Jūsu kārta. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Es biju pārliecināts. Ne, nebija man skaidrs, kurā jautājuma sakarā izteikties. Pirms divām nedēļām administrācija pēc vairākiem kiberuzbrukumiem izlēma uh, slēgt uz nedēļu eh, elektronisko pastu. Es domāju, ka tas ir visai drosmīgs lēmums atņemt uz nedēļu piekļuvi elektroniskajam pastam. Es domāju, ka vajadzētu saņemt kādus paskaidrojumus. Es gribētu zināt, vai lēmums bija pamatots, vai tas bija piesardzības pasākums un cik viegli ievainojumi mūsu sistēma patiesībā ir. Paldies, Intvalds kundze, mēs visu pārbaudīsim mēs nosūtīsim informāciju. Items.